juridiskā komiteja izskatīja vīringas kundzes eh, priekšlikumu, um, un uh, viņas mandāts tiks apšanāts sākot ar 4. maiju šogad. Vai kādam ir iebildumi? Nē, līdz ar to mēs.